Irākas varas iestādēm. Eh, es domāju, ka Brokovs to droši vien jau ir darījis. Viņš man informēja, ka viņš ar Marokas ārlietu ministru vietnieku esot runājis par šo starpgadījumu. Atbildīgās Kipras varas iestādes man ir informējuši par kolēģi Joanna Kasolīda iecelšanu par eh, valsts ārlietu ministru eh, ar 1. mārtu un visu parlamentā uh, Eh, vārdā es vēlos apsveikt kolēģi Kasulīdi ar iecelšanu šajā matā. Viņa vietā par deputātu kļūs Andrejas Picilīdes, sākot ar 4. mārtu. Apsveicam kolēģi Picilīdi un sirsnīgi sveicam viņu parlamentu deputātu lokā. Eh, septītā eh, panta un 4, pamatoties uz uh, reglamentu 7, 7 un 4 pantu, mēs konstatējam uh, deputātu vietas atbrīvošanos ar 1. mārtu un pieņemam Andreja Picelīda iecelšanu par parlamentu deputātu, uh, kas taisa spēkā 4. martā. Kolēģis uh, saskaņā ar 3. pantu 2. punktu mūsu reglamentu piedalās eh, pilntiesīgi eh, parlamenta darbā, eh, ņemot gan vērā to, ka viņa deputāta mandāta pamatotība nav pārbaudīta un rēķinoties ar to, ka viņš neieņem nekādu amatu, kas nebūtu apvienojams ar parlamentu.